gribētu tagad novēlēt Kelija kungam un arī sev labu apetīti, un gribētu pateikties arī tulkiem, kas tik centīgi strādāja. Tagad sanāksim tiek pārtraukt līdz pulkstens